Lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties par šo iespēju uzrunāt jūs kā demokrātiski ievēlētas Eiropas iedzīvotāju pārstāvis. Ņemot vērā, ka es esmu pats divas reizes ievēlēts kā Eiropas parlamenta deputāts, man nav jāpārliecina par Eiropas parlamentu nozīmīgo lomu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā un ikdienas dialogu ar Eiropas iedzīvotājiem nodrošināšanā. Gadījumā, ja tikšu apstiprināts Eiropas komisijas viceprezidenta amatā, es strādāšu tiešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu, tādējādi stiprinot mūsu politikas iniciatīvu un priešlikumu demokrātisko leģitimitāti. Man uzticētās atbildības jomas ir eiro un sociālais dialogs – Kā galvenos darba uzdevumus šajās jomās es redzu Eirozonas un visas Eiropas Savienības ekonomiskās izaugsmas veicināšana un jaunu darba vietu radīšana, eiro stabilitātes nodrošināšana, ekonomiskās un sociālās politikas koordinācija, lai ekonomiskās izaugsmas augļus izjustu visi Eiropas iedzīvotāji. Sociālo partneru ciešāk iesaist lēmumu pieņemšanā. Honorable members, I was born and grew up behind the... Godātie uh, deputāti, es uh, esmu dzimis un uzaudzis aiz cels priekškara. 50 gadus Latvija nevarēja būt daļa Eiropas. 50 gadus mums bija liektas pamata brīvības un tiesības. Pirms 25 gadiem krita dzels priekškars un tādējā tika bruģo, bruģēts ceļš uh, mierpilnām pārmaiņām, kas pārveidoja mūsu kontinentu. Uh, Latvijai tā pati perspektīva iestāties Eiropas Savienībā jau vien ir eh, nodrošinājusi demokrātiskās, ekonomiskās un sociālās pārmaiņas. Un tāpēc es eh, cieši ticu Eiropas idejas spēkam. Es ticu Eiropas pamatvērtībām, demokrātijai, sociālā tirgus ekonomikai un vienlīdzīgām iespējām visiem. Tikai kopā mēs varēsim cīnīties ar eh, šīs globalizētās pasaules ātrijām pārmaiņām, novecošanu un klimatu pārmaiņām. Man bija tas gods būt par, eh, Eiro, par, par Latvijas premjeru trīs eh, termiņus kopš 2009. gada līdz šā gada janvārim. Tad, kad es eh, sāku vadīt valsti, tad mana valsts bija dziļā krīzē un arī Eiropas Savienība bija krīzē. Prioritāte bija atgriezties uz ekonomikas izaugsmas ceļa un radīt darba vietas. Uh, Struktūrālās reformas tiks īstenotas un uh, tiks sabalansēts budžets, līdz ar to mēs uh, izkļuvām no krīzes un tagad esam viena no straujāk augošajām ekonomikām Eiropā. Citi faktori arī bija uh, svarīgi šajās pārmaiņās tika izmantot ekonomikas veicināšanas pasākumi, pātrinot Eiropas Savienības fondu izmantošanu, mēs radījām papildus sociālo drošības tīklu, lai cīnītos ar sociālām krīzes sekām. Latvija arī veiksmīgi izpildīja Māstrikts kritērijus un pievienojās Eirozonai šogad. Šie procesi nebūtu bijuši veiksmīgi bez funkcionējoša dialoga ar sociālajiem partneriem un citām iesaistītajām pusēm par ļoti jūtīgiem ekonomikas un sociālās politikas lēmumiem. Gatavojoties eiro ieviešanai, eirozonas krīzes laikā mēs nodemonstrējām savu uzticību Eiropas projektam un Eiropas valūtai laikā, kad citi to apšaubīja. Esmu bijis arī Eiropas parlamenta deputāts, Latvijas parlamenta deputāts, Latvijas finanšu ministrs un galvenais ekonomists uh, Latvijas bankā. Es uzskatu, ka šī mana pieredze dod man pietiekams zināšanas par to, kā Eiropas Savienība darbojas. Tas man dod pieredzi, lai varētu dot ieguldījumu eh, sociālās, ekonomikas un monetārās politikas attīstībā, lai saglabātu Eiropas eh, monetārās savienības un eiro stabilitāti un strādāt arī kopā ar eh, pie ekonomikas un fiskālajām politikām un arī sociālā un darba tirgus politikām. Ja tikšu iecelts par komisāru, es eh, strādāšu, lai nodrošinātu stabilitātes mērķus vienotajai valūtai un makroekonomiskās pārvaldības eh, jautājumiem. Godātie deputāti, Eiropa ir izdevies tikt pāri smagākajai krīzei savā vēsturē un saglabāt kopīgo valūtu, bet šī atgūšanās vēl ir ļoti trausla. Ir aplēsts, ka Eiropas Savienības ekonomika turpmākos desmit gadus augs par 1,5% gada, gadā. Tas ir par veselu procentu punktu mazāks izaugsmas rādītājs kā desmit gados pirms krīzes. Un krīze joprojām ietekmē mūsu sabiedrību. Ne, bezdarbs Eirozonā joprojām ir 11% un vairāk. Jauniešu bezdarbs ir stipri virs 20% un gandrīz 16% eiropiešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem ne uh, strādā, ne mācās, ne ir apmācības procesā. Uh, Un Eiropa nevar atļauties uh, zaudēt veselu paaudzi. Šī krīze nebija parasta, tā balstījās uh, būtiskos trūkumos mūsu ekonomikas struktūrā, un tāpēc mūsu atgriešanās pie izaugsmes uh, būs atkarīgi no tā, kā mēs šīs problēmas risināsim. Mēs saskaramies ar novecojošu sabiedrību, augstu parādu līmeni, zemu inflāciju un Eiropā tāpēc izaugsme varētu būt ļoti vāja vai varētu iestāties pat stagnācija. Mums šis risks ir jānovērš un jāatgriežas uz ilgspējīgas izaugsmas ceļa. Tāpēc mums ir jārīkojas saskaņoti gan piedāvājumu, gan pieprasījumu pusē, gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Investīcijas, izaugsme un darba vietas. Šīs trīs prioritātes, eh, kas būs nākamajai komisijai, ātri ir jāīsteno, praktiskā politikā. Izaisa punkts būs investīcija pakotne līdz pat 300 miljārdiem eiro papildus uh, investīcijām valsts un privātajā sektorā turpmākajos trijos gados. Un tur uh, vicepriekšsādātājs darba vietu izaugsmas investīciju jomā būs vadošais. Uh, Mums ir jāveic investīcijas, lai veicinātu ekonomikas izaugsmu un darbvietu radīšanu Eiropā. Tas attiecas arī uz pastāvošo Eiropas finansējumu. Eiropas struktūra fondi ir jāinvestē e, gudrā veidā. Un e, tādas iniciatīvas kā jauniešu garantija ir jāīsteno ātri un jāatbalsta. Krīze parādīja, kādas ir vājības Eiropas institūcija ietvarā. Pēdējo gadu laikā ir Eh, veikt pasākumu, lai to risinātu. Fiskālā un ekonomiskā pārvaldība ir stiprināta, ir izveidots krīzes pārvaldības ietvars, un uh, Eiropas finanšu uzraudzības iestādes ir izveidotas, un ex ante uh, koordinācija attiecībā uz nacionālajām politikām ir uh, stiprināta Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgada ietvaros. Banku savienība tiek veidota, Un uh, tas ir um, svarīgs priešosacījums, lai Eirozona varētu atgriezties pie veselīgas izaugsmas. Banku bilanču vājums uh, neļauj tām dot pietiekam daudz kredītu reālajai ekonomikai. Uh, banku īpašumu izvērtēšana un stresa testi būs ļoti svarīgi, lai atjaunot šo kreditēšanu. Uh, Mūsdienu ekonomikas un monetārā savienība ir daudz spēcīgāka, tā varēs izturēt uh, dažādus satricinājumus, bet ir jādara vairāk, lai būtu uh, iekļaujošāka eh, šī politika. Tagad mums ir uh, visaptverošs cikls, kā koordinēt Eiropas ekonomikas koordinācijas darbu, Bet mums ir arī jāveic eh, struktūrālās reformas, eh, pietiekam uzmanību pievēršot sociālajai un nodarbinātības dimensijai. Piemēram, mums pilnībā ir jāizmanto rezultātu dabula attiecībā uz nodarbinātību un sociālajiem indikatoriem. Mums vajadzētu arī izmantot elastību, kas pastāv stabilitāti ietvaros, bet mums tas ir jādara caurskatāmā un vienotā veidā, nodrošināt līdzvērtīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm. Ekonomiskajam dialogam ir eh, jātiek pilnībā izmantotam, lai uh, eh, apspriest ekonomikas pārvaldības jautājumus. Nesenajos gados ir uh, spērti lieli soļi, lai stiprinātu eirozonas pamatus. Uh, šeit es gribētu minēt stabilitātes un izaugsmas paktu, sešpaku un divpaku. Ja man iecels par komisāru, es cieši sadarbošos ar Moskovisī un Taisenas kundzi, um, lai šos instrumentus saskaņotu. To darot, mums ir jāsaglabā stabilitāte un ticamība, ko tie ir devuši mūsu ietveram, pilnībā ņemot vērā nodarbinātības un sociālās uh, sekas, uh, eh, kāds būs mūsu politikām. Te pašā laikā mums ir jāuzlabo arī valstu ieteikumu ieviešana. Mūsu politikām vajadzētu palīdzēt Eiropiešiem gūt labumu no ekonomikas izaugsmas, eh, uzlabotas produktivitātes un tādējādi saglabāt augstu ekonomisko un sociālās labklājības līmeni. Galu galā, kas ir svarīgi? Svarīgi ir, lai mūsu politikas uh, nestu taustāms rezultātus, kas uzlabo cilvēku dzīvi. Godātie deputāti! Visaptvarošā vīzija un iespējas, kā tālāk attīstīt ekonomikas un monetāro savienību īstermiņā, vidējā un ilgā termiņā, ir noteiktas uh, šajā te blūprint dokumentā par dziļu un patiesu EMS. Kā to uzsvēra um, Junker kungs, tad uh, Šis dokuments uh, būs tas, kas būs par pamatu mūsu tālākajam darbam EMS kontekstā. Eiropas Savienībai vajadzētu pēc iespējas censties attīstīties kopā, un tas nozīmē visas 28 dalību valsts vajadzētu iekļaut. Eirozonai vajadzētu uh, palikt atvērtai jauniem biedriem, un uh, Māstrīts kritērija ir jāizpild ilgtspējīgā veidā. Šajā ziņā gribētu paust savu prieku par to, ka Lietuva drīz kļūs par 19. eirozonas dalību valsti. Eiropas Savienībā vajadzētu attīstīties balstoties uz kopienas metodu. Mums ir jāizvērtē dažādās iespējas, ņemot vērā pastāvošos līgumus un jādomā arī par iespējamām līguma izmaiņām. Godātie deputāti, ja mi iecels par komisijas vicepriekšsēdētāju, tad manā mandātā ietilpst eh, arī eh, pārskatīšana attiecībā uz stabilitātes atbalstu Eirozonas valstīm, kas ir nokļuvuši grūtībās. Es pilnībā atbalstu Junkera kunga teikto, ka ir jāveic ne tikai fiskālās ilgspējības novērtējums, bet arī sociālais novērtējums attiecībā uz mūsu politikām. Es eh, tiešām ceru, ka nevienai dalībvalstī nebūs šādas programmas jāizmanto. Uh, Trojka eh, formāts tika izveidots eh, problemātiskā situācijā, un tagad to vajadzētu um, at, aizstāt ar daudz demokrātiskāku un uh, atbildīgāku struktūru. Godātie deputāti, ja kļūšu par komisāru, tad uh, mana pozīcija būs eiro un sociālais dialogs. Abas uh, lietas ir uh, pietiekami svarīgas, gan finansiālā, gan sociālā šī puse būtu jātīst vien, vienlaicīgi. Un Eiropas integrācijā sociālais dialogs vienmēr ir bijis svarīgs. Mums ir uh, jābūt dialogam ar sociālajiem partneriem un jārunā par būtiskiem jautājumiem. Sociālais dialogs ir neatsverams, lai e, reformas būtu iespējams, ilgspējīgs un efektīvs. Tas ir ļoti svarīgs elements EMS sociālajā dimensijā. Es cieši sadarbošos ar nodarbinātības, sociālo afe, e, lietu komisāru, lai stiprinātu sociālo dialogu Eiropas līmenī un nodrošinātu uh, stiprāku iesaisti ar, um, sasaisti ar sociālajiem partneriem nacionālā līmenī. Vicepriekšsēdētāja loma eiro un sociālā dialoga jautājums, uh, jautājumos ir um, tātad uh, stiprināt sociālos jautājumus un sociālo dialogu un to nevar darīt, izdarīt bez uh, Eiropas parlamenta pilnīgas iesaistas. Es uh, tiešām ceru, ka jūs mani atbalstīsiet un ka mēs kopīgi varēsim tālāk attīstīt ekonomikas un sociālās politikas darba kārtību Eiropas Savienībā.